jūsu pacietību, par to, ka palikāt līdz galam. Es arī gribu pateikties ikvienam, kas palika šeit pēc pusnakts, un es gribētu jūs informēt, ka